Tur nemaz nav teikts, kurš, eh, kāds, eh, kāds viedoklis. Un tur ir par Olaf eh, rakstīts, tur ir par regulu 1073 no 1999. gada un padomes Eratom reglaments 1 no 74 1999 no padomes. Šo nostājas un saņēmis un iemesli, kādēļ tas ir pieņemts, un uh, tā ir arī komisijas nostāja. Uh, šis dokuments tiks pievienots protokolam, un trīs mēneši ir termiņš, lai uh, izsniegt atzinumu, ir sāksies rīt 11. martā 2013. gadā. Mēs uzsāksim debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem nevairāk par vienu stundu. Cerams, ka mums tas izdosies. Pirmais punkts darba kārtībā ir stāvoklis Bangladešā. No sākuma došu vārdu autoriem. Kolēģis Tanoks. You, Paldies priekšsēdētāji. Kad es biju Dakā pirms pieciem gadiem, es apmeklēju starptautisko atbrīvošanas muzeju un pirmo pat savām acīm redzēju uh, pierādījumus tām zvērībām, kas tika piedzīvotas neatkarības karā 71. gadā. Tās īpaši tika īstenotas pret minoritātēm, viņu reliģijas dēļ uh, un tā tālāk. Uh, Ir pagājuši 40 gadus, un šobrīd ir, līdz šim ir vadīts gandrīz pilnīgi nesaudāmība par šiem kara noziegumiem, un tāpēc ir ļoti pamatot tas, ka šie cilvēki ir jāsauc pie ties, tiesas priekšā un pie kārtības, ja iztenojot tiesiskuma principus. Šāda veida noziegumiem, apmēra noziegumiem nevar būt nekāds noilgums, un ir arī pilnīgi nesaprātīgi pieprasīt, lai Bangladeša šos noziegumus tiesātu ārpus savas jurisdikcijas, un tāpēc mēs EKR nosaudām neseno vārdarbību, eh, ko radījuši zinām grupējumu. Mums ir jāpiedāvā Bangladešas atbildi valdībai visa veida palīdzību, lai pārliecinātos, ka var atjaunot valstī tiesiskumu un kārtību. Un cerams, ka šī, tie, šīs tiesas prāvas savos noslēgumos vedīs, novedīs Bangladešu pie miera periodu, kas varēs būt ilgspējīgs. Paldies! Paldies, kolēģi! Tanok, nākamais ir kolēģis Prēdus divām minūtēm. Kā iniciator al includerii situācijas din Bangladesh. Paldies, priekšādātāji! Es biju viens no tiem, kas ierosināja iekļaut Bangladešu situāciju šīs dienas darba kārtībā, un tāpēc gribēju uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir mūsu parlamenta reakcija uz nesajiem, nesenajiem notikumiem, kas sekoja nāves sodiem, kas tika piespriesti e, virknei cilvēku. Es domāju, ka nedrīkst ignorot šo ļoti vardarbīgo un sarežģīto eh, epizodi Bangladešas vēsturē, kas turpinājusies un paliks nesodīt 40 gadus. Esam šobrīd tādā paradoxālā situācijā. Starptautiskā krimināla tiesa, kas izveidota Bangladešā, ir eh, rīkojusies un viņa ir, lūk, tā, kas tiesā uh, Eh, zverību pastrādātājus. Tāpat laikam mēs esam pilnībā pret nāves sodu, un tie, tādi šobrīd tiek pies, piespriesti Bangladešā. Mēs tāpēc vēlamies, lai viņi izsludinātu moratoriju šāda veida sodiem. Igalgulā jāievēro arī starptautiskās tiesiskās normas šāda veida taisnīgai tiesai, un eh, šai krimināltiesai vajadzētu ievērot šīs prasības, lai veicinātu savstarpēju samierināšanos. Mēs uzskatām, ka nāves sodu piespriešana ir nepieņemama. Es tāpat laikā uzskatu, ka arī džamatu eh, partijas piekritēji, protams, ir jāsauc pie kārtības. Viņi ir fundamentālisti un šāda vārdarbība nedrīkst pieļaut, bet šo vārdarbību nevar izmantot kā aizbildinājumu tālākai vārdarbībai ārkārtīgi nopietnas rāž, bažas rada tas, ka Human Rights Watch organizācija, mm, eh, kad runā par upuriem, informē mūs par to, ka to ir ārkārtīgi daudz. Gribēju turklāt arī uzsvērt, ka Bangladešas situācija liecina par sabiedrības polarizēš, polarizēšanos. Šobrīd, lūk, ir eh, divi tādi pamatgrupējumi Un vienu no tiem pārstāv Bangladešas Nacionālā partija, kas, lūk, ir sasaistīta ar Džemālu Islāmī. Es domāju, ka šās, šīs sabiedrības atšķirības ir jānovērš. Paldies kolēģiem Predam. Tālāk kolēģe Garingerte Odenberg uz vienu minūti. Lielas paldies priekšādātāji. Pēc starptautisko noziegumu tribunāla lēmumu, kas tika izsludināts Saidī eh, Bangladešā, Bangladešai pārvēlās nemieru vilnis. Šis cilvēks tika apsūdzēts ļoti daudzās vardarbībās, un kopš šī nāveslodu pasludināšanas eh, vēl, jo, vēl joprojām tālāk nogalināti vismaz 50 eh, cilvēki. Bangladešas varas iestībā, iestādēm jāīsteno steidzama rīcība, lai atjaunotu stabilitāti valstī un lai īstenot samierināšanās procesus. Bangladeša viena no daudzajām valstīm, kas joprojām īsteno nāves sodu, kur tas ir atļauts. Bangladešai ir jāņem vērā starptautisko organizāciju aicinājumi un konvencijas, ko tā ir parakstījusi, un ar kurām nāvisods tiek aizliegts. Eiropas Savienība noraida nāvisodu kā, kā mm, sankcijas izmantošanu, un mēs tāpēc atkal un atkal izsakām aicinājumu šo barbarismu pārtraukt un izbēgt. Jā, paldies kolēģē Gerigade Odenberga. Uz pusotru minūti eh, Kolēģi Lamberta. Presidenta. Uh, Paldies priekšādātāji. Es runāju gan kā delegācijas priekšādātāja Dienvidāzijas reģionē, gan arī savas grupas pārstāvi. Eiropas parlaments vienmēr atbalstījis to, ka kara nozieguma Bangladešā ir jāizmeklē un jāizceno tiesas prāvs, jo atbrīvošanas kara laikā pirms 40 gadiem tika pastāvēts dra pastrādāts drausmīgas nezvērības. Un, protams, e, šāda veida tiesas prāvas īstenošanas apņemšanās tika iepriekšējās vēlēšanās pasludināta par vienu vienu no saukļiem. Šos rezultātus visi pieņēma un attiecīgi partija tika ievēlēta un šobrīd ir pie valdības grožiem. Bet šobrīd, jāsaka, mums visiem ir tādas dalītas domas. Mēs saprotam, ka ir vajadzīgas tiesas prāmas, bet tāpat laikā nosodām to, ka nāvisots joprojām ir viens no iespējamām sankcijām krimināla kodeksā. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs tiesas prāvas ir vajadzīgs, bet tāpat laikā tiesām ir pilnībā jākontrolē e, sava darbība, tam jābūt neatkarīgām, un ja kāda veida politiska iejaukšanās viņa darbā nav pieļaujama, tā rezultātā nevarā, nevaram gaidīt taisnīgus, taisnīgus rezultātus un sodus. Bangladešai ir jātiek pāri savai pagātnē, bet tas nenozīmē, ka drīkst īstenot tādas tiesas prāvas, kas neatbilst startautiskajiem standartiem un kas attiec uz šobrīdējo situāciju. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs nodrošināt apelācijas iespējas, kas šobrīd nav iespējams. Mēs saprotam, ka sabiedrībai, protams, ir augsta emocionāla spriedze. Uh, Un, bet tāpat laikā uzskatām, ka šai valstī jau ir bijuši pietiekami daudz slepkavību, nogalināšanu un nāvi. Tā ir milzīga traģēdija redzēt, ka atkal un atkal tiek nogalināti pārstāvi no minoritātes, no minoritāšu puses, un to dara, piemēram, policijas spēki, vēršot ieročus pret civilajiem iedzīvotājiem. Tāpēc mēs aicinām visas iesaistītās puses un īpaši varas iestādes apturēt vardarbību šai valstī. Paldies! Paldies, kolēģi Lambertē, uz pusotru Vienu minūtu kolēģi Vikstrēnas kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem. ir eh, ārkārtīgi būtiski, lai visi cilvēki, kas 71. Eh, gada laikā piedzīvoja briesmīgo nogalināšanu, eh, beidzot saņemtu atzinumu, ko viņi ir pelnījuši. Ir būtiski, lai tie, kas atbildīgi par eh, cilvēku iznīcināšanu, beidzot eh, tiek saukt pie atbildības, bet priekšādēļ kungs ir arī svarīgi, ka, lai šie procesi starptautiskā kara tiesā būtu pareizi, lai tiktu ievērot starptautiskie standarti un tiesiskā paļāvība. Līdz šim tas, diemžēl, nav nodrošināts Trūkumi tiesu procesā ir eh, ļoti būtiski. Ir eh, nolaupīti liecinieki. Un eh, vienmēr nav dotrašanās tiesības uz juridisko pārstāvību. Apsūdzētie brutālais noziegumos, viņiem arī jāvar baudīt tiesības. Bangladešā jānodrošina labāk tiesu sistēmu, un mums no Eiropas parlaments puse Bangladešu vajadzētu aicināt uh, ievērot uh, tiesisko standārtus un no jauna uzsākt šos procesus, atkārtotos. Paldies, kolēģe Vikstrēma. Kolēģi Veržjā, uz vienu minūti. Merci. Paldies, priekšādātāji. 1971. gadā noslēdzās atbrīvošanas karš, un tas bija ļoti nopietnas sarežģīts periods, kur bija miljoniem upuru. Un, protams, ir svaidzīgs atzīt šīs zvērības un ciešanas, ko tobrīd piedzīvoja. Uh, cietušie un viņu ģimenes. Un tāpat laikā šī starptautiskā krimināla tiesa, kas izveidot tieši šāda veida nolūkiem, ir svarīgs eh, pasākums, bet tāpat laikā eh, šobrīd pēdējās nedēļās tās darbība radījusi tālāku vardarbību. Vairāk nekā jebkad iepriekš Bangladešas valdībai ir jādomā par to, ka jāievēro starptautiskās tiesības, no, tiesību normas, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesas prāvu, uz godīgu tiesas prāvu. Viņai ir jāmaina savu tiesību akti, jo citādi nevarēs eh, šo, šo uguni apdzēst, bet gluži otrādi tā aizvilsies jaunās liesmās. Varas iestādes nedrīkst atsaukties uz nemierniekiem ar tālākām represijām. Valdība kopā ar savām politiskajām partijām ir, eh, ir te, te ir jāatjauno miers valstī un tiesiskums un šī vardarbība un nedrīkst atkārtoties. Paldies, kolēģi Veržē. Un tagad ir runāšu autori, tagad no polskām grupām kolēģis Kašmareks uz pusotru minūti. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dążenie do... Paldies priekšādātā, dāmas un kungi. Tiesiskuma centieni uz tiesiskumu nodrošināšanu, protams, ir pamatoti arī Bangladešā. Tur šobrīd norisinās tiesas prāvas krietni ilgu laiku pēc tam, kad tikuši pastrādāti noz noziegumi. Visi šie upuri ir tiešām pilnīgi lieki, tas ir briesmīgi, ka viņiem bija, uh, bija jāmirst. Un vi, mēs būtu ar to visu viensprāts, ja nebūtu tā, ka par šiem noziegumiem tiek piespriesti nāvis sodi. Galgulā mēs taču esam sen pieprasījuši pasludināt nāvis sodu moratoriju. Mirs Bangladešā pilnīgi noteikti rokas stiepiena aptālumā. Un, bet šī stiep, bet šim, šai rokas pastiepšanai jāpalstās uz cilvēktiesību ievērošanu, starptautisku normu ievērošanu. Paldies! Paldies kolēģim Kasmariekam. Uz vienu minūti kolēģe Kretūkundze. Lielas paldies! Jau krietnu brīdi esam nobežījušies par vardarbību, kas atklātojas, atkārtojas Bangladešā un nevēlamies, lai atkārtotos pagātne. Mēs saprotam, ka nepieciešams īstenot tiesiskumu un spriest eh, sodu noziedzniekam, bet nāvis sods nedrīkst, piemē, nedrīkst piemērot. Tas nav taisnīgs sods, jo ar viena, no, nu, viena noziegumu nevar izdzēst cita, citus noziegumus un nevar iz, notīrīt sabiedrības sirdsapziņu. Un tāpēc mēs pieprasām, lai Bangladešas varas iestādes pasludina moratoriju nāvis sodam un īstenojot tiesas prāvus pret kara laikā pastrādāto noziedznieku eh, noziegumu. Uh, pārs, pas, vaininiekiem spriež taisnu tiesu, bet neturpina vardarbību, kas aizsākusies pēdējās pāris nedēļās. Vardarbība nekad nav risinājums, tā mēs uzskatām Eiropā, un te mums ir jābūt ļoti striktiem, ir jāizveido miera klimats, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu īstenot tiesiskumu bez politiskas spiediena. Paldies! Paldies, kolēģe Kretu! Uz vienu minūti kolēģis Benants. <laughs> Uh, Paldies šeit Eiropas Savienībā un īpaši Eiropas parlamentā. Esam izveidojuši ļoti labas attiecības ar Bangladešu, gan ar diasporām, kas tur dzīvo, gan arī sadarbojamies ar dažādām institūcijām. Un es domāju, ka tieši tāpēc mums ir tiesības un arī pienākums izteikties tajā brīdī, kad redzē, redzam pēdējās nedēļās notikušo vardarbību. E, nesen radusies vardarbība, radušos vardarbību izraisījis uzticēšanās trūkums, jo pārkāpumu tiesiskumu jomā liecina par politisku iejaukšanos starptautiskā noziegumu tribunāla darbā. Un šie, šie iejaukšanās ir kļuvusi tik bieži, ka arī mums ir jāiejaucas. Es tāpēc e, atbalstu tos, kas saka, ka nepieciešams nu, pasludināt moratoriju nāvis sodam, bet tāpat laikā svarīgi, lai Bangladešas valdība pieprasītu starptautisko at, at, palīdzību, varbūt, piemēram, no ANO, lai izveidot īpašu starptautisko uh, tribunālu, kas ļautu neatkarīgā kārtā un godīgi un taisnīgi piespriest sodu visiem šiem noziegumu pastrādātājiem, tā lai visi sabiedrībā un arī pasaulē, Bangladešā un arī citur pasaulē var uzticēties uh, šādu tiesasprāvu rezultātiem un vaininieki tiek sodīti. Paldies kolēģiem. Benonam tālāk kolēģis Bilans uz vienu minūti. Jūs šķešņi, es viklēs komplikāciju. Priekšsēdētāja kungs, stāvoklis Bangladešā pēdējo nedēļu laikā ir pasliktinājusies. To ir izraisījis eh, varas iestāžu lēmums. Uh, tiesas priekšā uh, panākt tiesāšanu visiem tiem, kas ir izdarījuši karu noziegums karā pirms 40 gadiem. Uh, Tam sekoja um, protesti, un, diemžēl, tā rezultātā daudzi cilvēki gāja bojā. Īpaši ir cietuši hinduisti, tiek uh, islāmisti dedzina hinduistu tempļus, veikalus, uh, hinduistu minoritātes mājokļus. Šokējoši, ka hinduistu minoritāte tiek skarta tieši reliģisku apsvērumu dēļ. Uh, un mums būtu jāaicina varas iestādes eh, padziļināt eh, viņu centienus eh, vērsties pret šādiem aktiem. Mēs ceram, ka šī, šis starptautiskais kardnozieguma tribunāls darbosies efektīvi un ka tas būs arī gana neatkarīgs. Paldies! Paldies, kolēģi Bilēni. Tagad kolēģis Mastākus kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcijas priekšlikums ir vērsts uz vardarbības un netaisnīguma samazināšanu. Es augstu vērtēju ka starp, to, ka starptautiskais kara nozieguma tribunāls ir gatavs izmeklēt noziegumus, kas notikuši neatkarības kara laikā. Tomēr es neuzskatu, ka par mērķi ir, jā, ir jābūt vaininieku sodīšana. Jo nekad tā nav bijis, ka vainīgs ir tikai vienā pusē Tā doma, ka pār par 40 gadiem pēc kara būtu iegūstama visa informācija, kas sniegt uzskatām pārskatu, nav realistiski. Uh, Nāvisots turklāt šajā kontekstā pilnīgi nepieņemams. Tribunāla uzdevums ir uh, rast uh, īsteno notikuma atainojumu tiem notikiem, kas bija tolaik, un apmierināt upuru ģimeņu prasības. Pieredze liecina par to, ka labākā pieeja bija Dienvidā Āfrikā. Pēc grūtiem apartīda laikiem arhibiskapam Tutu izdevās panākt mierislīgumu. Paldies! Paldies kolēģim Maštākam! Tik tā bija no politiskām grupām. Tā ir kolēģi Bazesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējos gados Bangladešā ir novērota ievērojama ekonomiskā izaugsma, pamatojoties uz ārvalstu investīcijām un eksportu. Tomēr šī valsts saskars ar smagu situāciju, jo pat labam eh, pāri par pusi no tās, pusi no tās iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Turklāt iedzīvotājus eh, smagi skar vardarbības akti. Es domāju, mums ir pamats par to būt E, izteikt bažas. Mums ir jāveicina dialogs ar opozīciju, lai tiktu atrisināt šī krīze. No otras puses protesti no nacionalistiskās partijas un tās partneru puses situācija tikai padara smagāku. Un šī situācija smagi skars Bangladešas iedzīvotājs. Paldies. Dank. Paldies kolēģei Bazesku kundzei. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Dāmas un kungi. Mums ir ļoti maz laika, kas paredzēts brīvā mikrofona procedūrai, un ir tikai divi runātāji. Tad uh, varēs runāt trīs runātāji, un uh, eh, ierobežamies, izvēlēsimies tos runātājus, kur šodien vairs uh, nerunās. Uh, kolēģi Himners kundze uz vienu minūti. Dziękuję bardzo. Mówiąc o przypadkach łamania praw człowieka w Bangladeszu. Kad mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Bangladešā, es redzu Helēnu Kataru, 14 gadus vecu sievieti, kas kļuva par šīs pseidu legālās sistēmas upuri. Tas, kas notika ar viņu, bija barbarisks akts, tam nevajadzēja notikt civilizētā valstī. Kas tad notika? Viņu izvairoja. Izvaroja uh, precēts vīrietis, viņu apsūdzēja par laulības pārkāpšanu. Uh, un viņu, viņai pielāgoja nopēršanas sodu, un tas izraisīja viņas nāvi. Kāpēc tas notika, atbildes nav, taču traģiskais notikums liecina par to, ka Bangladešas lauka reģionos, kur nav tiesu, spēkā ir šariata likumi. Kad mēs paraugāmies uzmanīgāk, tad ir secināms, ka Bangladeša ir valsts, kurā ir liels uh, problēmas ar tiesiskumu. Tāpēc aicinu šīs valsts premjeraministru lūdzu spēriet eh, nopietnus soļus, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un lai izvairītos no līdzīgiem uh, gadījumiem nākotnē. Paldies! Paldies, kolēģi Hibnerē. Kolēģis Tavareš uz vienu minūti. Muito obrigado, senhor presidente. Eu... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, Tikai īsi vēlos atgādināt eh, vienu no lielākām traģēdijām 20. gadsimtā. Tas bija dalījums starp Indiju un Pakistānu, starp Austrum Pakistānu un Rietum Pakistānu. Un es vēlos šeit, Eiros parlamentā, izteikt aicinājumu sabiedrībai un eh, valdībai Bangladešā, lai tā ar eh, šīs tiesas palīdzību mēģinātu samierināt šo valsti. Tā ir uh, Bangladešas vēsturiska tradīcija. Piemēram, šajā valstī ir uh, bijuši ļoti daudz uh, labi dzēnieki un arhitekti. Un tādēļ ļoti svarīgi saskaņā ar valsts tradīciju veidot turpmāko dzīvi un vajadzīga patiesa samierināšanās bez nāvis soda. Paldies kolēģim Tavarešam. Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pabeigta un došu tagad vārdu komisārai Damanaki kundzei. Mikro. You, Paldies priekšsēdētāji godātie parlamenta deputāti, cienījumais deputāts. Mēs augstu vērstējam, ka parlaments ir pieņēmis eh, rezolūciju par pašreizējo cilvēku tiesību stāvokli Bangladešā. Nesenais vardarbības vilnis, kura rezultātā ir gājuši bojā pār par simt cilvēkiem, ļoti daudz tika savainoti, ir par pamat mūsu bažām augstā pārstāve komisijas vicepriekšsēdētāja Eštonas kundze 2. martā nāca klajā ar paziņojumu, kurā viņa pauda eh, savu nožēlu par to, ka demonstrācija laikā ir gaiši bojāti cilvēki. Diskusijām par cilvēku tiesībām ir jābūt nepārprotamai Bangladešas izaicinājumu kopainas sastāvdaļai. Tā ir ārkārtīga nabadzība, eh, Eh, cīņa par eh, dabas resursiem, pakļautību dabas katastrofām, iestāžu trūkumu un minoritāšu jautājumu. Gandrīz vien trešdaļa no iedzīvotājiem vēl ar vienu dzīvo zem nabadzības sliekšņa, neaizsargātā, nevienlīdzīgā situācijā. Liela problēma ir arī analfabētisms un pārtiks trūkums. Šī, šis stāvoklis tuvākajā nākotnē vēl var pasliktināties klimata izmaiņu rezultātu. Eiropas Savienībai ir sena sadarbības vēsturē ar Bangladešu problēmu risināšanā. Pastāv uh, sena konfrontācijas starp valdību un opozīciju, turpinājās demonstrācijas, uh, kara nozieguma tribunāla spriedumu dēļ, un tāpēc pastāv risks, ka vardarbība kļūs vēl izteiktāka. Turklāt tuvojas Bangladešas parlamenta vēlēšanas. Tās paredzētas 2013. gada decembrī vai 2014. gada janvāra sākumā. Tātad miermīlīgas un iekļaujošas parlamenta vēlēšanas būs Bangladešas demokrātijas konsolidācijas atslēga. Svarīgi, lai politiskie spēki rastu konsensu pārvēlēšanu norises gaitu. Ne jau starptautiskajai sabiedrībai ir jānosaka šie noteikumi. Mūsu loma ir atbalstītā loma. Eiropas Savienība novēroja pēdējās vispārējās vēlēšanas un ir gatava novēlot, novērot arī nākošās, ja saņemsim šādu uzaicinājumu. Starptautiskais kara noziegumu tribunāls tālu spriedumi visticamāk ietekmēs situāciju šai valstī, kā jau jūs pašas secināja. Tas fakts, ka mēs vēršamies pret nāves soda, nāves soda visos gadījumos, arī ļaunāko kara noziegumu gadījumā, tomēr nenozīmē, ka mēs iestājāmies par nesodāmību. Mēs ļoti labi apzināmies, kādi briesmīgi notikumi uh, notika 1971. gada kara laikā, tika daudzi cilvēki uh, rismīga veidā nogalināti. Un uh, Bangladešas iedzīvotāji vēl ne, jūtas neattaisnoti. Mums ir jāierobežo vārdarbība, un arī minoritātēm jāsaņem īpaša aizsardzība. Uh, Ir jāvelti visi centiet, centieni, lai neļaut šai situācijai ir izraisīties vēl smagākai. Paldies! Fintan. Paldies komisārē Damanake koncē. Debašu beigās tika ieslēgts seši eh, rezolūcijas priekšlikumi, eh, un debats tiek tagad pabeigtas, un balsošana būs pēc debašu beigām šo pēcpusdienu. Nākamais punkts ir eh, par mazākumu tautībām Irākā, jo īpaši Irākas turkmēņu grūtais stāvoklis. Vispirms došu vārdu autoriem, kolēģis Lizeks uz vienu minūti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Sytuacja. Paldies priekšstādāta komisārs kundze. Stāvoklis Irānā pēdējo desmit gadu laikā ar vienu ir bijis ļoti sarežģīti. Tur ir uh,